So welcome everyone. We will start today somehow quite punctual. Sveicināti kolēģi, sāksim darbu. Sāksim uzreiz darbkārtības apstiprināšana. Nu, neredz, ka kāds ļautos kaut ko vēl iebilst. Līdz to esam apstiprinājuši. Tālāk mums jāpieprastirna iepriekšējā sēdes protokoli. Tātad februāra sanāksmes protokoli. Un tāpat arī Mārta sanāksmes iepriekšējās sēdes protokols saka, es redzu, nekādu iebildumu nav. Labi, tad uzreiz varam ķerties pie mūsu pamats eh, jautājumu izskatīšanas. Viedokļu apmaiņa ar Lietuvas finanšu ministru un arī tāpat Lietuvas bankas eh, priekšsēdētu Vītu Vasiļovski. Man ir prieks jūs sveikt šeit mūsu uh, Uh, sarunās, lai mēs tieši runātu par eiro ieviešanu Lietuvā. Jūs jau labi zināt, tieši Lietuva ir uh, nākamā uh, dalībvalsts, kurai plānojas ieviest eiro kā savu valūtu sākot no 2015. gada 1. janvāra. Un šodien mums ir prieks un gods uzaicināt jūsu ministru un bankas priekšsādātāju. Lai gan, protams, gala lēmumu vajadzēs pieņemt jaunajā jau parlamenta sasaukumā, tomēr mēs sagatavosim jau arī šeit rezolūcijas priekšlikumu. Tātad šis sagatavošanas darbs. Un to veids mūsu referents Werners Langens. Un 7. aprīlī ir plānots arī balsojums par šim sagatavoto ziņojumu. Tālāk to arī jau arī nosūta parlamenta um, balsojumam plenārsesijām, bet tas skatīsies, ka nepabeigts jautājums ar rekomendāciju, kuru tālāk nodos arī jaunai ekon komitejai. Nu, tā ir procedūra, bet tas ir nodomāts jau skaidri, un tad tas arī būs, kā steidzamības kārtā izskatāmais jautājums jūlijā, un tas uzreiz tad jau būs ieplānots 14. līdz 17. jūlija plenārsesijai. Tagad uzklausīsim mūsu viesu un pēc tam arī uh, būs, eh, došu vārdu Langen kungam, mēs izskatīsim arī viņa sagatavoto ziņojumu. Sāksim ar ministru kungu. Paldies, priekšsādātāji! Un uzreiz tā pāriešu dzimtā lietuviešu valodā. Dāmas un kungi, godātie deputāti, man ir liels gods piedalīties šajā sanāksmē. Esmu šeit trešo reizi, un divās pirms reizes um, biju ieradies kā ekofin priekšsēdētājs. Es um, pārstāvu mazu Eiropas daļiņu, kas man ir ļoti svarīga - Lietuvu. Lietuva ir eh, varējusi pierādīt to, ka ir eh, uzticams un eh, pilntiesīgs Eiropas Savienības dalībnieks, kas zina, kā organizēties, kā strādāt, kā sadarboties Eiropas Savienībā, vismaz kā mēs esam to konstatējuši ekofinansanāksmēs. Un šodien es vēlētos pierādīt to, ka arī no šī aspekta, no monetārā aspekta Lietuva ir pilntiesīga Eiropas Savienības eh, dalībvalsts. Runa ir par ļoti nozīmīgu soli Eiropas Savienībai un Mana valsts, eh, sparot šo soli, vēlas eh, nostiprināt eh, Eiropas Savienību, un tieši šī iemesla dēļ mēs vēlamies ļoti atklāti un noteikti pievienoties Eirozonai. Labi, tagad es vēlos iepazīstināt ar zināmiem datiem jums arī viss tie pieejami. Jums ir ļoti pieejama daudz informācija, kas tika jau iepriekš izdalīta pirms šīs sanāksmes, eh, ekon komitejas sanāksmes, arī mūsu izdalītie izdalas materiāli, kur mēs atspoguļojam galvenos, um, um, galvenos arī jautājumus šodienas diskusijās. Un um, viens pats svarīgākais, ko vēlos pilnībā uzsvērt Mēs esam gatavi eiro ieviešanai. Un mēs saprotam, ka mēs jau nebūsim tikai iegavēji, bet mēs uzņemsim arī nopietnas saistības. kuras ir jāuzņemas jebkurai valstī, kas iestāsies zonā. Un šobrīd tās ir, protams, ļoti jau nopietna zona. Tas ir 18 valsts, mēs būsim 19, vismaz mēs tiecamies uz to. Šīs saistības, ko mēs esam gatavi un apzināmies, ko tas viss nozīmē, iestāties Eirozonā, um, piemēram, arī līdzdalība Eiropas stabilitātes mehānismā, Banku Savienībā, um, Banku Savienības uh, izveidē, mēs ļoti aktīvi šobrīd jau piedalāmies, un tāpat arī nopietnā budžeta uzraudzības prasības, kas ir tad izriet no divpak, tūpak uh, režīmu, un jāatzīst godīgi, ka mēs neesam izdarījuši pilnīgi vēl visu, Vēl ir vairāk mājasdarbi, kas ir jāpadara. Te ir konkrētās rekomendācijas valstī, un mums ir ļoti precīzas rekomendācijas, ko mēs ar vienu šobrīd arī strādājam, un tas ir process arī fiskālā politikas jomā. Lietuvas fiskālā politika ir bijusi šobrīd ļoti produktīva un arī e, stingra. Uh, jo krīzes brīdī mēs piedzīvojam pat 10% budžeta deficītu, 10% apmērā, un šobrīd aplēses liecina, ka tas ir 2,5 13. gadā bijis. Nu, tie tikai sākotnēji varbūt šādi rādītāji, ko vēl mēs nesam saskaņojuši ar Eirostat rādītājiem, tie būs pieejami vēlāk. Bet, ja kurā gadījumā, tas skaidri atklāja to, ka mūsu fiskālā politika ir uh, sasaprātīga, inflācija ļoti mērena, uh, arī pārliecība, um, ka to atbalsta uh, arī finanšu tirgu uzticās Lietuvas um, ekonomika un finanšu politikai atspoguļojas arī mūsu valstu obligācijas zemajās likmēs, procentu likmēs. Nākotnē, eiro ieviešana vēl nozīmē arī, protams, pašu pēdējo varbūt atskaits punktu. Uh, Uh, tas ir uh, vienīgi tāds atskaits punkts, kas nolīmē, ka mums ir vēl vairāk jāsagatavojas arī turpmākajiem ekonomiskai attīstībai. Tādā nozīmē mēs esam arī mm, skaidri apzinājušies gan Maastrichts kritērijus, kas nozīmē, ka arī šeit uh, noteiktos kritērijus, Maastrichtes kritērijus, kas tieši skaidri ierakstīti, bet arī daudz plašāk - vispārēja attīstība, ilgspējība. Un mūsu nodomi nav tukši. Mūsu arī skatās sēgums tam visam, mūsu līdzinājā politika, pašreiz iznotā politika tieši ir vērsta uz to, lai mēs aktīvi arī piemērot šādas politikas pasākumus dažādās ekonomikas jomās. Arī ekonomiskās attīstības jomā. Enerģētikas sektorā, jūs to redzat arī, jau tas ir iekļauts mūsu ideālas materiālos, Viens no galvenajiem, protams, projektiem ir tieši nodrošināt arī sašķidrinātās gāzes terminālu, kas arī tiks pabeigts jau šajā gadā. Tas arī palīdzēs mums atrisināt šo monopolu situāciju, ko ir izveidojis Gazprom gāzes piegādājs Lietuvai. Mēs veidojam sinerģijas tīklus. Tāpat arī mēs papildus veidojam arī uh, privātās publiskās partnerības eh, ietvaros jauninām inovācijas, līdz šim tā bijusi nopietna problēma. Tas ir atspoguļots arī eh, jūsu ziņojuma projektā, tad jautājums par energoefektivitāti. Tas ar vienu nav tik labi rādītāji, kā mēs to paši vēlētos. Bet papildus ir svarīgi arī atzīmēt, mēs esam izveidojuši biznesam draudzīgu vidi. Uh, Mēs arī attīstām mūsu teritoriālo plānošanu, mēs skaidri arī atrunām arī, arī konkrētos juridiskos jautājumus eh, maksātnespēju uzņēmēju maksātnespēju un arī jauninājums privātpersonu maksātnespējas ieviešana. Tāpat arī jaunais darba likums, kas tiek pārskatīts šobrīd parlamentā. Un mēs vēlamies veidot, lai viss mūsu uzņēmējdarbības vide būtu daudz pievilcīgāka. Papildus mēs arī veicam struktūrālās reformas, samazinām sociālos izdevumus, mēs arī paredzam papildus sociālos uh, līdzekļu novirzīšanu, nevis papildus pietošanu, bet gan kā sociālos līdzekļus tālāk uh, pārvaldītu pašvaldības, kas labāk zina, kam tieši nepieciešama šāda palīdzība. Un šādu precīzāk atpakaļām visu teritoriju. Tālāk nodokļu administrācijas pasākumi. Mēs esam jau ieviesuši konkrēts jaunājums un nopietni pie šādām strādājuši, lai gan mēs varbūt neievērojam konkrētās valsts rekomendācijas, kas jau ir uh, paredzēts arī jaunu nu, vai nodokļu politikas pārskatīšanā, bet mēs ļoti daudz ko esam jau strādājuši pie nodokļu politikas. Un mēs darīsim visu, lai arī nākotnē uzlabot vēl nodokļu iekasēšanu. Var jums apliecināt, ka patiešām Mēs redzam Lietuvai ļoti labas izredzes nākotnē, tieši Eirozonā. Uzskatām, ka Eirozona, eiro valūtas ieviešana būtu mums nozīmīgs ieguvums, tā arī kāpinātu mūsu ekonomiski izaugsmi, un tādā veidā arī mēs uzlabotu mūsu iedzīvotā dzīves līmeni. Paldies par uzmanību! Vai droši vien priekšsādātāji varam dot tālāk vārdu mūsu Lietuvas centrālās bankas priekšsādātājiem? Viņš varētu jums izklaidot tehniskās detaļas. Jā, paldies tiešām jums taisnību un tā došu arī vārdu jūsu kolēģim. Paldies, priekšsēdētāji. Es augstu vērtēju šo iespēju šodien ierasties pie jums un arī sniegt jums arī aktuālāku informāciju par Lietuvas ekonomiku un finanšu stāvokli. Es ceru, ka arī mana informācija palīdzēs jums sniegt savu, sagādāt savu atzinumu. Es tieši precīzāk runāšu par visiem tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar centrālās bankas kompetenci. Un iespējams, ka arī es vēlāk arī izteikšos par to, kādā veidā Lietuva ir reaģējusi uz krīzi, tālāk, kā mēs nodrošinām cenu stabilitāti, kas arī mūsu pamatfunkcija kā centrāla bankai. Uh, Un tālāk arī par to vispār kāds ir finanšu uh, nozares stāvoklis. Pēc krīzes mēs Lietuvā esam nodrošinājuši finanšu jomas atvesļošanos un stabilitāti. Ražošanas apjomu o, uh, rādītāju mēs varēsim pat pārsniegt pirms krīzes rādītājus. Un mēs redzam, ka jau kopumā summējot IKP pieaugums kopš 2009. gada ir pieaudzis bijis 15,3% apjomā. Tā kā ja mēs nodrošinām tiešām šādu skaidru reakciju, nodrošināt finanšu stabilitāti un ekonomisku elastību. Šāda ekonomikas sabalansēšana ir izdevusies un mēs esam vienlaiks nodrošina arī darba spēka un ražošanas apjomu elastību. Tā ka mums šoreiz gandrīz es izdomāju norošināt līdzsvarotu uh, tekošo kontu rādītājus, un mēs esam kāpinājuši mūsu konkurētspēju, uh, veicot reformas darba tirgū. Mēs redzam, ka galvenokārt izniecības jomā mēs esam nodrošinājuši ļoti labus jau atgūšanās rādītājus, arī mājasemniecībām ir uzlabojušies rādītāji. Mūsu reālā eksporta um, jau ir izdevies panākt 40% lielāku pieaugumu nekā pirms krīzes rādītāji. Un mums izdevies samazināt bezdarba rādītājus gandrīz par pusi kopš uh, smagākā krīzes punkta. Un tas varbūt šobrīd ir Eirozonas vidiem rādītājiem. Par ekonomisko struktūru Lietuvā. Nu, tā šobrīd ir pietiekami elastība, lai mēs varētu arī darboties un strādāt arī pie fiksētas uh, valotas uh, maiņas kursa režīmā. Un mēs esam arī īstenojuši tās reformas un īstenojuši tās politikas, ko mums bija nepieciešams. Par inflāciju. Um, inflācija šobrīd ir ļoti e, nu, droša, un tas ir pat zemāk nekā vidējais rādītājs. Vidējais rādītājs Lietuvā arī nākošajam gadam ir plānots kā 0,7% 14. gada pirmajā ceturksnī un vid, nu, vidtermiņā nodrošinot ilgtermiņā arī stabilitāti, arī mūsu izredzes ir daudz uh, eh, iedrošināšāks nekā līdšanē pieredze. Un mēs arī skatāmies, piemēram, kapitāla cenu pieaugums, mēs to varēsim garantēt, arī nodrošinot ar makroekonomikas tādu uh, piesardzīgo pieeju. Globālo cenu šoks, protams, ir ļoti, Lietuva ir pakļaut ļoti lielām šādām svārstībām jo mm, mēs iepērkam ļoti daudz uh, arī preces, tātad importējam mūsu patēriņu grozā. Vienlaikus mūsu arī konverģence līdz šim ir pierādījusi to, ka mēs spējam arī mazināt šādu uh, importā deficītu. Tāpat mēs arī iznam valsts politiku, kas ir vērsta uz energoatkarību samazināšanu, un diversificējot energoavotus. Šāds inicitīvs, eh, kā tieši zināms, arī ēku siltināšana, sašķinātās gāzes termināls, eh, iekļaušanās Eiropas vienotājā enerģētikas tīklā, atdalot gāzes tīklus un gāzes piegādātājus, visi šie projekti ir tie, kurus tieši mēs rīcinam arī ar Eiropas Savienības atbalstu. Un visbeidzot, par finanšu nozari lai gan šeit nav nekāda precīza konverģences kriterija noteikti tieši pašai finanšu nozarei, nu, krīze mums skaidri atgādināja, cik ir cieši šī saikne starp finanšu nozari un reālo ekonomiku. Izvērstējot arī ekonomikas eh, konverģenci un finanšu sektoru ilgspējīgu attīstību, mēs skaidri izdalījām divas lietas. Lietuvas finanšu sektorā galvenokārt dominē eh, Mm, šī skaidra mm, privātpersonu banku pakalpojumi. Nu, banku pakalpojumi rada aptuveni 75% no IKP, un pamatstruktūras ir vērst uz iekšējo patēriņu un pakalpojumiem, un uh, bankas uh, sev nodrošina savu finansējumu galvenokārt tieši izmanto depozītus. Un uh, aizņēmumi pret depozītiem šobrīd šī rā, rādītāja atbilstīgais ir 107%. Līdz ar to mums ir arī vēl labs rādītājs ļoti neliela daļa, tikai 3% nerezidentu noguldījumi. Uh, un tie ir ģeogrāfiski ļoti arī diversificēti. Tā kā, nu, šobrīd mums var teikt, ka mums ir nodrošināts banku sektora pārklājums daudz lielākā mērā ar visiem likvīdiem, nekā tas ir no, noteiktos kritērijos. Un, un 99% īstenībā atbilst pašiem labākiem rādītājiem. Un tie aizdevumi, kurus šobrīd neatmaksā, tad non-performing loans, uh, Nu, tur šobrīd mums ir tikai aptuveni 10,7% šādu problemātisko aizdevumu. Kreditēšanas um, nosacījumi šobrīd ir normalizēti un nav tāda nevērojama kaut kāda papildus problēma pieaugums. Un šobrīd īstenībā Lietuvas iedzīvotāju mājasemniecību parāds ir otrs zemākais IKP, tātad 43,1% no IKP un ir plānots pieaugums tikai par 3% šajā gadā. Lietuvas bankas pētījums arī neuzrāda kaut kādā veidā, ka būtu radīts papildus problēmas ar kredītu uh, piedāvājumu. Līdz ar to mūsu tāda piesardzīgā uh, makro līmeņa pieeja banku nozarei ir ļāvusi arī labāk nodrošināt un skaidri noteikt darbības nosacījums arī bankām. Un mēs arī iekļausimies arī banku uzraudzības vienotajam mehānismam brīdī, kad mēs iekļausimies Eirozonā. Mūsu finanšu sektors tad līdz to ir ļoti labā stāvoklī šobrīd, un esam reaģējuši uz visām beidu apdraudējumiem, un līdz to mēs domājam, ka mums ir ļoti stabils banku sektors. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Bankas prezidenta kungam. Lūdzu visiem deputātiem, kas uzdod jautājumus, precizēt, kam viņi uzdod jautājumu. Ministrs un bankas prezidenta kungs arī lūdz koordinēt atbildes, lai viņi varētu apkopot atbildes. Un vispirms dosim vārdu referentam Langenkungam. Paldies! Vispirms es gribētu uh, paust savu prieku par Lietuvas iesniegumu par uzņemšanu Eirozonā. Tas ir apsveicam. Pirms diviem gadiem vēl daudz diskutēja, vai Eirozona ilgstoši spēs eh, pastāvēt. Kopš 2012. gada šīs runas ir beigušās, un katra jaunā dalībvalsts principā ir ļoti laipni gaidīt. Vismaz es attiecīgi ieteikumu uh, izteikšu, bet par to vēl vairāk vēlāk. Paldies par jūsu prezentācijām. Arī Startautiskā valūtas fonda jaunākais ziņojums, kas iznāca marta sākumā, ir ļoti atzinīgs. Lietuva sasniegto, eh, dotos tai uzliktos mērķus, eh, lai varētu iestāties bez problēma Eirozonā, ir eh, lielā mērā izpildījusi verificētu statistikas dokumentu mums nav, tādēļ mēs to varam tikai pagaidām teikt. Bet eh, daži jautājumi no otras puses. Pirmkārt, par finanšu kri, eh, tirgus krīzes pārvarēšanu. Ja man informācija ir pareiza, tad 2009. gadā Lietuva piedzīvoja iekšzemes koprodukta samazinājumu uh, par 14,8%, tātad ļoti lielu samazinājumu, bet tas diezgan ātri tika atkal iedzīts, atgūts. Tajā pat laikā bija liela Eh, liels nelīdzsvars starp eh, algām un eh, ražīgumu. Tā bija Dienvidu Austrum Eiropā ar lielu problēmu, bet arī to Lietuva ir labojusi. Kā jums tas izdevās? Tik ātri pārvarēt šo uh, dramatisko ekonomisku lejuslīdi un kāpēc tāda vispār bija? Tāds mans pirmais jautājums. Otrs. Tas ir bankas prezidents kungam. banku nozare kas ir daudz kļūdas izdarījusi, bet tas tagad tā, tā ir lielā mērā atkarīgi no Skandināvijas. Mēs zinām, ka Zviedrija nav Eirozonas valsts, lai gan tā izpilda priekšnoteikums, tas ir politisks lēmums un patiesībā viņiem būtu jākļūt par, jākļūst par dalību valsti. Bet, nu, šī, šo valsts, attie, valsts attiecas izņēmums, līdz šim politiskais lēmums tātad bijis valsts nevēlas iestāties Eirozonā, vai ir īpašas problēmas ar skandināvu bankām, kas dominē Lietuvā šajā kontekstā. Tātad šis bija jautājums drīzāk bankas prezidentam kungam, pirmais finanšu ministram. Tad dosim vārdu vispirms ministram, pēc tam bankas prezidentam. Paldies, Werner, par šo svarīgo jautājumu. Situācija ar darba algām ir ļoti svarīga mūsu skatījumā vienkārša iemesla dēļ, jo Lietu tiek uzskatīta par lētu, lētā darba spēka valsti. Uh, nu, salīdzinoši lēta. Protams, ir vēl daudz lētāks darbspēks citur pasaulē pieejams, bet ņemot vērā augsto izglītības līmeni, ko esam mantojuši, eh, kas mums ir ilgu laiku saglabājies. Tas, ņemot kontekstā ar mūsu zemējām salīdzinoši darba algām, īstenībā mūsu darba ir padara ļoti pievilcīgi Un tomēr, jā, mums bija alga izaugsme diezgan nekontrolēta pirms krīzes 2008. gadā un iepriekš dažkārt pat divu ciparu izaugsmas procentu, tātad, kas gan bija jāatzīst arī mazāk nekā dažām kaimiņu valstīm. Bet uh, vienalga izaugsme bija drusku pārāk strauja un tad bija iekšējā devalvācija, ļoti sāpīgs process Mūsu valūta ir saistīta ar eiro kopš 2002. gada 2. februāra. Iepriekš mūsu valūta bija saistīta ar dolāru, tagad jau divas desmit gadus esam pieredzējuši, ka valūtas piesaisti ir ļoti efektīvi tādai mazai valstī ar mazu tautsemniecību, lai eh, valūta būtu stabila, uh, un tomēr mums nebija citas iespējas, kā samazināt algas gan privātajā, gan valsts sektorā. Valsts sektorā, protams, eh, joprojām mūsu konstitucionāla tiesa skata jautājums par to, kā šīs algas tiks samazināts, un mūsu prāt gan tas ir mūsu labākajās interesēs Eirozonā un Eiropā Tātad, eh, kā šo iekšējo devalvāciju veikt privātajā sektorā, eh, valsts sektorā? Privātajā sektorā mums bija divi veidi pielāgošanas pasākumi, daži uzņēmumi atlaida darbiniekus, kas radīs emigrācijas spiedienu no Lietuvas ārā, bet citi samazināja algas visiem vienlīdzīgi. Un šie uzņēmumi, acīm redzot, ilgspējīgāk rīkojās. Un tādējādi arī esam guvuši mācību, kas ir bijusi diezgan vērtīga Lietuvai. Šī pieredze ir vēl diezgan nesena, un kamēr tā nav aizmirsta, mums jādara labākais, lai labāko praksi īstenot gan tātad valsts sektorā, gan privātajā un attiecībā uz darba likumdošanu Lietuvā. Tagad mēs gaidām 5-6% algu pieaugumu nomināli gan privātajā, gan valsts sektorā. Šī izaugsmies, eh, cerams, arī kopsolīja ar produktivitātes pieaugumu, bet energoefektivitāte tad ir jāuzlabo ražošanas energoefektivitāti, e, darba spēka e, izglītotība un eiro piemšana arī ir vēl viens faktors, ne galvenais, bet viens no, kas varētu uzlabot situāciju darba tirgu. Un tuvināt mūsu iedzīvotāju ienākums Eiropas vidējiem ienākumiem. Paldies! situācija ir interesanta. Mums ir dominējošas skandināvu bankas Lietuvā. Caur saviem meitas uzņēmumiem, kā es prezentācijā minēju, apmēram 90% mūsu banku ir skandināvu rokās. No tā izriet, ja mēs iestāsimies Eirozonā, būsim vienotiem uzraudzības mehanismiem pakļauti, tad trīs lielākās bankas arī ECB uzraudzīs. Bet man jāsaka, ka mums ir ļoti pozitīva sadarbības iespējas, e, pieredze atvainojas starp Lietuvas un Skandināvijas banku uzraugiem, īpaši ar Zviedrijas banku uzraugiem. Šo desmit gadu laikā esam izstrādājuši diezgan unikāli, es teiktu, modeli, Ziemeļvalstu Baltijas uzraudzības mehānismu, kas nozīmē, ka mēs savu finanšu sektoru un galvenās bankas kopā ar Zviedrijas kolēģiem uzraugam. Tagad, pēc iestāšanās vienotajā uzraudzības mehānismā, mēs šo modeli turpināsim, saglabāsim. Bet pie galda būs, protams, tad ECB pārstāvi. Paldies, prezident kungs, un tagad sociāla demokrāta vārdā padara kungs. Paldies. Es priecājos, ka var šeit būt un. Arī par to, ka ir Eiropas Savienības dalība valsts, kas izpildā um, ehm, savus plānus, neskatoties uz grūtībām. Lietu bija tuvu tam, lai izpildītu eiro iestājas kriterijas 2007. gadā, starplaikā ir norisinājusies krīze, Lietuva ir eh, pārcietusi eh, vētru, un es priecājos, ka tagad Lietuva ir gatava eiro ieviešanai, un tad arī cerams drīz visas trīs Baltijas valsts būs Eirozonas dalībnieces. Mans jautājums attiecas uz to, kā vienkāršie cilvēki Lietuvā skatās uz šo plānu. Kāds ir sabiedrības viedoklis? Un vai esat domājuši par cenu pieauguma risku, kādas pasākumas jūs gatavojat, lai e, to nepieļautu? Igaunijā un Lietuvā ir arī drošības politikas aspekts, pieņemot eiro. Vai, ņemot vērā Ukrainas notikums, Lietuvas iedzīvotāju atbalsts eiro ieviešanai varētu būt lielāks Jebkurā gadījumā esmu ļoti priecīgs un paldies par lielo darbu, ko esat paveikuši. Sociālistu un demokrātu grupa ļoti atbalsta jūsu ieceres. Paldies! Paldies par labajiem vārdiem jūsu kaimiņiem, diezgan tuviem kaimiņiem. Tik tiešām tam ir liela nozīme, ka trīs Baltijas valstis, kuras īstenībā uh, pieder vienai ekonomiskai, vienai tautsaimniecības zonai, vai teiksim drīzāk pat tādai kā apakšreģionam, jo Eiropas saimnība ir viens ekonomikas reģions, būs Eirozonā. Tas mūsu skatījumā ir viens no iemesliem, kādēļ mums ir jākļūst par Eirozonas valsti, iespējams, drīzāk. Par jūsu jautājumiem vienkāršo cilvēku viedokļu tā tas ir bijis e, visās Eirozonas valstās, valstīs ir piesardzīgi, viņi ir vienmēr tādi, bet es domāju, ka mēs varam atkārtot Igaunijas veiksmes stāstu, kas 2011. un 2012. gadā piedzīvoja, ka 40-45% bija par eiro, bet tagad 2013. gada beigās 78% par Igaunijā. Tātad Igaunija jau bauda eiro ieviešanas augļus, un tas ir, manuprāt, labs piemērs latviešiem un mums, un cerams, ka mums izdosies šo piesardzību pārvarēt, bet ne jau ar propagandu, bet ar informācijas kampaņu, ko jau esam sākuši. Un Eh, informācijas kampaņa tiks īstenot šī gada otrajā pusē, un es domāju, ka mums būs arī panākumi, eh, uzlabojot es eh, sabiedrības viedokli par eiroiešanu. Cenu kāpuma risks, protams, nav noliedzams, bet labās ziņas ir tādas, ka mums ir kaimiņvalsts, kas šī gada 1. janvārī ieviesa eiro, un mēs jau varam pārbaudīt, vai cenas ir pieaugušas vai nav. Tas ir reāls piemērs ko parādīt vienkāršiem cilvēkiem, kuri paši var doties uz Latviju un redzēt, jo robežas nav, protams, kā jau tas Eiropā ir. Bet, protams, notiks arī pārējais uzraudzība, e, būs valsts iestādes tajā, kas piedalīsies, bet arī nevalstiskās organizācijas, un tam ir atlicināts uh, finanšu resursi no valsts budžeta, lai uh, šīm asociācijām arī atlīdzinātu zināmā mērā šo uzraudzības darbu. Cenu kāpumu uzraudzību. Mēs <clears throat> nevarēsim novērst to, ka cenas e, attīstas vai uz augšu vai leju, Tas nebūtu uh, saprātīgi no uh, ekonomikas viedokļa. Cēnu attīstību atstādināt nav iespējams, pretējā gadījumā būs milzīgs cenu lēciens pēc tam. Bet mēs negribam pieredzēt tādu nevēlamu attīstību cen, cenām. Ļausim cenām attīstīties uh, brīvi, kā tas bija arī iepriekš, bet vienkāršiem cilvēkiem, sabiedrībai uh, vajadzētu pierast eh, cenu norādēm jaunajā valūtā, kādēļ būs divkārša cenu norāda pirms eiro ieviešanas, kas būs šī gada augustā un sešas mēnešas pēc eiro ieviešanas. Un, manuprāt, ar to būs gana. Par pēdējo jautājumu, jā, tas ir sāpīgi. Es e, neteiktu tā, ka mēs izmantosim igra, iek, Ukrainas e, situāciju, lai tikai uzlabotu val, e, iedzīvotāju viedokli par eiro, bet situācija, ko mēs tagad piedzam Eiropas centrā, liks cilvēkiem aizdomāties par to, kur mēs dzīvojam, kāda ir mūsu vēsture, kādas ir mūsu ambīcijas, mūsu vērtības un kāda ir Eiropas nākotne kopumā. Paldies, ministra kungs, valsts prezidenta kungs, vai jūs gribētu kaut ko piebilst? Jā, daži vārdi par iespējamo inflācijas attīstību Lietuvā. Kā jau es teicu, mēs paredzam 0,4% gada pieaugumu inflācijas šogad. Mūsu rādītāji liecina, ka Iespējamā 2015. gada inflācija varētu būt ap 1,5%, varbūt līdz 1,9% 2016. gadā. Līdz ar to nav pamata uztraukties par iespējamo milzīgo uh, cenas pieaugumu, cenu pieaugumu Lietuvā. Paldies, un tagad daudzas vārdā. Termosas kungs, termosas kungs. Paldies, priekšsēd. Vispirms gribu pateikties Lietuvas uh, valsts varas pārstāvjiem, kas šeit ir ieradušies. Priecājos, ka ir Eirozo, uh, Eiropa valsts, kas vēlas Eirozonā iestāties. Mēs zinām, ka Eirozona nav ideāla, bet jebkurā gadījumā tā pārvaldību pastiprina, un mēs varam doties mājup un teikt, ka ir valstis, kuras izdara pūliņus, eh, lai iestātos mūsu vienotās valūtas zonā. Man ir tikai viens jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis par banku savienību? Kāda to pagad pat laban paredzēts izveidot, kā jau tika teikt, Skandināvu bankas ir nozīmīgas jūsu valstī? Kā to varētu uzlabot? Vai jums, bū, kad būsiet kļuvuši par Eirozonas valsti, jūsu banka nozara būs atkarīga no Zviedrijas, bet tur notiek par šiem jautājumiem debata. Tas būtu tas pirmais un otrs jautājums. Es vēlos arī zināt, vai Lietuva implementē fiskālo vienošanos un zelta likumu, lai izvairītos no uh, fiskālajām krīzēm nākotnē, Eh, kādas labās prakses pasākums jūs ieviešat, ministra kungs? Paldies par atbildi, jautājumu atvainojos. Par Banku Savienību pirmkārt. es biju ministra padomē, tad, kad šis kompromiss dzīva pagājušā gada 18. decembrī, es toreiz vadīju Ekofin sanāksmes sēdi, Kompromiss bija, nebija viegli panākt, bet tas bija konsens. Un uh, tagad zinu, ka trialogu sanāksmes ar uh, Eiropas parlamentu ir diezgan sarežģītas, bet ļaujiet man teikt, ka šo vienotā eh, noregulē mehānismi redz kā unikālu procesu Eiropā. Pirmais šāda veida process Jau dažkārt esam redzējuši Eirogrupas plus sanāksmes, tātad Eirogrupas ministri plus ne Eirozonas valstis plus Eiropas parlamenta deputāti. Un viņi šādā formātā diskutēja par starpvaldība uh, vienošanos, kas, es zinu, Eiropas parlamenta daudziem deputātiem rāda zināmas šaubas. Un formāli Tas ir valdībām it kā izlemjams jautājums ministriem, bet neformālais viedoklis ir tāds, ka arī Eiropas parlamentam vajadzētu būt iesaistītam. Un es domāju, ka šī divu pilāru struktūra vienotiem noregulējuma mehānismam, kas ir vienīgais, kas vēl pietrūks banku savienības izveidē, arī darbosies. Uh, un mums izdosies panākt vienošanos ar jums, tātad ministriem, ar Eiropas parlamenta deputātiem, ņemot, iesaistot arī Eiropas komisiju kā trešo trialoga e, sarunu pusi, un es domāju, ka esam jau ļoti tuvu tam, lai vienotos par kaut ko, no kā labumu gūs visas dalībvalsts, vienotais tirgus, bet arī Eiropas iedzīvotāji. Otrs jautājums par fiskālo vienošanos. Pat labam gatavojam likumu, kas uh, transponēs fiskālo vienošanos Lietuvas likumdošanā, bet mums jau bija fiskālās disciplīnas likums, kuru pieņēmām 2007. gadā, un kas ir jauns noteikums iedibinājis, lai uh, valsts uh, budžeta tēriņus kontrolētu. Un man liekas, ka šis likums ļoti uh, palīdzēja, tas tiešām darbojas šis likums, tas palīdzēja valsts deficītu kontrolēt, piebremzēt. Uh, rezultāts bija tāds, ko jūs redzat izdāls materiāliem no 9% 2009. gadā uh, līdz 1,9% vai pat līdzsvarot budžetam 2016. gadā, bet mēs redzam, ka vēl daudz darba darām šajā jomā. Un tagad mēs arī radam fiskālo ietvaru, pašvaldību finansēm. Tas nav ārkārtīgi bīstam iztikt bešā, bet tomēr varbūt neparedzējami rezultātu gada beigās, un es domāju, ka fiskālā disciplīna pašvaldībās darbosies līdz šī gada beigām, bet fiskālais nolīgums būs transponēts Lietuvas likumdošanā šogad, pirms mēs iestāsimies Eirozonā, jo tas ir absolūti nepieciešams. Varbūt bankas prezidenta kungs varētu vēl kaut ko bilst par banku saimnību un zviedru pan, bankām. Lūdzu. Paldies. Kā jau Es teicu, iepriekš mēs turpināsim strādāt ar pašreizējo sadarbības modeli starp uh, valsts uzraugiem un Zviedrijas uzraugiem. Un, protams, šo uh, darbību vadīs uh, ECB. Manuprāt, tas ir ļoti labs modelis mūsu gadījumā. Tas jau ir pierādījis savu efektivitāti un domāju, ka mēs varam pieturēties pie šī modeļa. Paldies! Tagad ECR eh, e vārdā dodu vārdu Bokroša, Bokroša kungam. Paldies! Es vēlētos eh, izteikt savu atzinību Lietuvas eh, iedzīvotājiem par lielajiem upuriem, ko tie uzņēmušies ne tikai krīzes laikā, bet eh, pēdējo 24 gadu laikā, lai atbrīvotos eh, no padomju savienības mantojuma. Pielāgošanās un pāreja Baltijas valstīs bija daudz sarežģītāka nekā Centrāla un Austruma Eiropā. Es pats esmu Ungārs, un jūs eh, zināt, ka Tur bija zināmā mērā labāka dzīve, ne visās valstīs, bet vismaz dažās. Un no šī viedokļa var ļoti atzinīgi vērtēt, ko paveikusi ne tikai Lietuva, bet arī abas pārējās Baltijas valstis pēdējo 24 gadu laikā. Jāuzsver viens aspekts, un runa tātad ir par valūtas nolīgumu Tas e, ir būtisks ietvers. Ir e, skaidrs, ka valsts e, atdod savu monetāro suverenitāti tādā visnotaļ sarežģītā veidā, un tādā gadījumā fiskālā politika, kā arī citas nozares ir iesaistīts, un šajā sakarā ir būtiski uzsvērt to, ka tas, ka bijis iespējams saglabāt šo uzstādījumu tik ilgi, bez jebkādām problēmām, ir ļoti liels sasniegums, un tas ir daudz labāks rezultāts nekā tas, ko varēja paredzēt, ņemot vērā krīzi. Eirozonai ir būtiska mācības stunda, kas jāņem vērā. Lietuva, arī Latvija un Igaunija ir ļoti drosmīgi uzņēmušās iekšējo devalvāciju, kas bija nepieciešama, lai sabalansētu algas, produktivitāti, izaugsmi, ņemot vērā pirms krīzes situāciju, un ir būtiski atkārtot šo piemēru. Proti valsts, kas varēja to izdarīt pat pirms pievienošanās Eiropas Eirozonai. Eiro kamēr ir valstis, kas jau būdams Eirozonā nevar to izdarīt. Tādēļ ļoti iedzinīgi vērtēju jūsu paveikto. Mans jautājums būtu šāds, un es varbūt uh, varētu arī komentēt Vernera rakstīto. Ir ļoti īsa īsa rinkopa vai teikums par uh, ārējo līdzsvaru, ārējo finansējumu. Un Šeit es eh, vēlos runāt par ārējo parādu. Un eh, jāteic, ka tekošais konts ir būtisks. Monetārajā savienībā tekošo konta faktiski vairs nav, tas ir tikai statistikas eh, dats. Un mēs varam redzēt, ka Lietuva ir pielāgojusies un veikusi dažādus, eh, dažādas reformas. Tādēļ mēs varam redzēt, ka nav vairs drauda par divpusējo deficītu. Taču tas varētu atgriezties, un tādēļ ir būtiski saprast, ka tā košākuma deficīts ir augsts arī tāpēc, ka izaugsme nav un pietiekam liela Lietuvai ir nepieciešama turpmāka aktīva darbība, lai atgūtu izaugsmi, ir nepieciešamas investīcijas un atgriežoties investīcijām, tad arī varētu paredzēt lielāku, tad tādā gadījumā būtu prognozējams lielāks tekošākuma deficīts, kā arī cits problēmas, kā jūs grasāties ar to tikt galām. Paldies, jūs izturējāt visu jautājumu laiku, tādēļ lūdzu um, runātājiem izteikties kodolīgi. Ja referents uh, lūdz izņēmumu, tad priekšsēdētais to pieņems. Paldies! Runāšu iespējami īsi, lai mēģinātu atbildēt uh, uz šo nevisai vieglo jautājumu. Es domāju, ka pašlaik mēs jau esam citā dimensijā, ja tā varētu teikt, nekā mēs bijām 2008. gadā pirms krīzes. Ja mēs runājam par uh, iespējamo pārvaldību, kas uh, varētu rasties, uh, kas, kas būtu nepieciešama turpmāk, lai risinātu šo burbuļu problēmu, tad mums ir mandāts, kas paredz to, ka centrālā banka var ļoti ātri reaģēt uz visām izmaiņām mūsu ekonomikā un sevišķi attiecībā uz izmaiņām nekustamā īpašuma tirgū. Kā jau teicu, mums Lietuvā ir saistoši noteikumi, kas attiecas uz uh, ienākumu parādu, uz amortizāciju un citiem aspektiem. Mēs pašlaik diskutējam ar uh, valsts parlamentu, lai paplašinātu šo mandātu. Pašlaik parlamentā tiek diskutēts par šo likuma projektu, un mēs mēģināsim panākt jaunu likumu, kas dos papildu pilnvars centrālajai bankai, lai varētu ātri un efektīvi darboties. Un tas ir prognozēts šī gada pirmajā pusē. Tas viss tiks darīts, lai izvarītos uh, no iespējamām problēmu situācijām, kādas varētu rasties. Lies paldies! Tā kā ministra kungam nav nekā piebilstama, tad došu vārdu Beset kungam, kas pārstāv zaļo frakciju. Paldies, priekšsēdētāji kungs, sveicināti ministra kungs un uh, direktora kungs. Sveicam arī jūsu valsti par šī, šo virzību, priecājamies par to un par to, ka virzība Eirozonas virzienā ir pozitīva un jo īpaši par to, ka ir politiskā vēlme pievienoties Eirozonai un ka jūs esat tik ļoti pozitīvi noskaņoti brīdī, kad Ukrainas jautājums nomāc visu šo reģionu. Vēlētos īsi uzdot vairākus jautājumus. Pirmais ir līdzīgs iepriekšējo kolēģu uzdotajam par jūsu banku sektoru neatkarību no Zviedrijas bankām un citām Skandināvu bankām. Jūs eh, uz to atbildējāt, eh, direktor kungs, eh, slavējot sadarbības modeli, kāds jums ir ar Zviedrijas uzraugiem. Es gan neesmu pārliecināts, ka tas būtu pietiekami, lai mūs iedrošinātu par to, ka nav, ka ir kliedēts visas bažas par eh, jūsu sistēmas stabilitāti. Un eh, kāda tad būs situācija, ņemot vērā, ka šo banku valstīs nav, tās nav eirozonām. No šī viedokļa gribētos eh, drošāku sistēmu. Otrais jautājums par fiskālo sistēmu, kas balstīta uz flattex jeb um, fiksēto nodokli, fiksēto ienākumu nodokli. Šī sistēma mums uh, šķiet ne tikai sociālās nevienlīdzības, uh, uh, sociālo nevienlīdzību radoša, bet arī nedzīvot spējīga salīdzinājuma runājot par finanšu aspektu. Vai jūs paredzat pakāpeniski pievērsties progresīvajam nodoklim? tieši ienākumu nodoklim. Trešais jautājums, eh, ņemot vērā to, ka jūs eh, grasāties iestāties Eiropas zonā, par ko es eh, jūs vēlreiz sveicu, kā jūs grasāties cīnīties ar iespējamām problēmām Eirozonā, kāda veida pārvaldību jūs vēlētos redzēt, jūs zināt, ka te notiek aktīvas debates, vai jūs esat par specifisko Eirozonas budžetu, vai esat par uh, suverēno parādu eh, mehānismu sistēmu. Paldies, ministra kungs. Paldies par eh, jūsu jautājumiem. Šķiet, ka banku sektora attiecību jautājumu ar Zviedrijas bankām nodošu kolēģim, runājot par fiksēto ienākumu nodokli. Jā, mums ir ienākuma fiksētais ienākuma nodoklis jau ļoti ilgu laiku. Mums par to ir bijušas eh, ļoti daudz eh, politisku diskusiju par eh, šī modeļa mainīšanu. Tajā pašā laikā problēmas, kuras mūs satrauca, ir tas, ka darba izmaksām ir nedaudz pārāk liels nodoklis. Šķiet, ka nākotnē varētu iedomāties, ka pamazām notiks, eh, pro, eh, pamazām notiks pārēj uz progresīvāku sistēmu. Zināmā mērā tā jau ir mm, ieviesta, taču vēl progresīvāku sistēmu ieviestu nevis eh, palielinot nodokļus tiem, kas saņem lielus ienākumus, bet samazinot nodokļus tiem, kas saņem mazākus ienākumus. Mēs mēģinājām spērt šo soli jau šajā virzienā jau šogad, palielinot uh, slieks neapliekamajam minimumam. Un uh, te ir uh, konkrēta formula, kā to aprēķināt. Tas nav, tā nav konkrēta summa, kas nozīmē to, ka cilvēks, kas pelna daudz, nesaņems šādus atvieglojumus. Tātad mums zināmā mērā ir šāda progresīva schēma, bet tajā pašā laikā nav progresīva, aprē, nav progresīva aprēķina procenta. Taču vēl ir daudz darāmā šajā jomā. Runājot par Eirozonas pārvaldību, uzskatu, ka no vienas puses būtu jāuzlabo šī pārvaldība un jāpadara tā efektīvāka. No otras puses redzu, ka soļi, kas eh, ir spēr, spērti pēdējo pāris gadu laikā, sevišķi ar sešpaku, divpaku likumdošanu, un eh, valstu budžetu projektu kontrolas mehānismiem, tie visi ir soļi pareizajā virzienā. Dažkārt ekofinā mēs varam redzēt, ka sistēma kļūst tik sarežģīta, ka tā jau mūs ierauj sevī, un tādēļ mums uh, ir skaidri jākonkretizē, jāsakārto šīs procedūras, lai tās uh, iekļautos konkrētos laika grafikos un būtu saskaņotas, bet es domāju, ka tas tiešām mūs noved pie labākas pārvaldības modeļa Taču atgriežoties pie reālās pašreizajās situācijas, manuprāt, vēl vajadzētu divus, trīs gadus. Di pēc diviem, trim gadiem mums varētu būt ļoti efektīva fiskālās kontrolas sistēma Eirozonā. Tad, protams, paralēli mēs arī meklēsim jaunas idejas, jaunas iespējas, kā uzlabot šo pārvaldību, taču tas ir vienīgais iespējamais veids, kā progresēt, manuprāt. Par pēdējo jautājumu es nu, šobrīd esmu diezgan skeptisks par to ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Mums ir bijusi visnotaļ atšķirīga situācija 2007. gadā Eirozonā, kad Lietuva nesasniedz šo mērķi, bet citas dalībvalstis to sasniedza un saņēma lielu Eh, stimulu ar eh, lētiem eh, finanšu līdzekļiem, un tas izrādījās nepārāk veselīgi. Bija lētāki kredīti, un es domāju, ka mums vajadzētu vienmēr ļoti piesardzīgi vērtēt šādus piedāvājumus, kredītu izmantojumu, aizņemtās, aizdotās naudas piedāvājumu Mēs esam mācījušies no savām kļūdām un, un mēģināsim uz to raudzīties atbildīgi. Paldies, direktora kungs. Es vēlētos um, piebilst vēl to, ka, manuprāt, uh, pirmais jautājums uh, tātad vairāk ir saistīts ar finanšu struktūru runājot par uh, Zviedru bankām Lietuvā. Jāteic, ka pēc krīzes, pēc 2009. gada krīzes Lietuvā, kad Mums bija liels IKP samazinājums. Zviedrijas banku finansējuma modelis un um, subsīdiju modelis um, Lietuvā visnotaļ dramatiski mainījās. Pirms tam Zviedrijas banku aizdevumus uh, galvenokārt uh, finansēja E, banku māc uzņēmumi, un pašlaik e, tas nozīmē drīzāk to, ka tas vairāk balstās uz vietējiem depozītiem. Tas nozīmē to, ka galvenais e, aizdevumu portfolio finansējums un kredītizaugsmas finansējums ir vietējie resursi. Proti depozīti no vietējiem avotiem. Tās ir lielākās izmaiņas um, mūsu banku sistēmā, ja mēs salīdzinām pirms krīzes situāciju un pašreizēju situāciju. Lielas paldies, Maletikas kundze. Paldies. Es vēlētos uh, sveikt uh, ministru kungu un direktoru kungu. Vispirms vēlētos pateikties uh, ministra kungam par uh, dalīšanos savā pieredzē ar uh, Horvātijas uh, iedzīvotājiem un paldies um, par visu un sveicam ar visu progresu, kas panākts gan finanšu politikā, gan struktūra reformās, uh, kas uh, orientētas uz darba tirgu stiprināšanu. Pateicoties uz to, kopš 2009. gada jūs esat piedzīvojuši izaugsmi un esmu pārliecināta, ka jums izdosies iestāties Eirozonā 2015. gadā. Redzu, ka jūs esat kopā ar direktoru un jūs ļoti labi papildināt viens otru atbildot uz jautājumiem. Es konkrētā gribētu zināt, uh, par sadarbību institucionālajā līmenī starp Finanšu ministriju un Centrālo banku, kad runa ir par fiskālo monetāro politiku. Vai šī sadarbība ir kādā veidā formalizēta institucionāli un arī programmas ziņā? Vai jums ir vienoti pasākumi, lai atbalstītu uzņēmēju finansējumu? Vai jūs esat uh, sadarbojušies uh, šo pasākumu izstrādē? Uh, Paldies par jūsu jautājumu. Man, protams, bija prieks arī jums sagatavot šo tekstu. Mēs katrā ziņā pie tā ļoti rūpīgi strādājam arī turpmāk. Un man prieks, ka jūs tik ļoti labi to uzņemāt. Par sadarbību. Ne, nav iespējams šāds oficiāla starpiestāžu sadarbība starp valdību. Gal galā tas taču viss ir daļa no valsts sektora. Un arī Centrāla banka un Finanšu ministrija tur jau cieši sadarbojas. Mums īpašā komiteja eiro ieviešanas jautājumos, un šī komiteja nu, to veido gan Finanšu ministrs, gan arī Centrālas bankas priekšsēdētājs, gan arī premjers. Uh, Papildus mums ir ļoti laba neformāla, jeb neoficiāla sadarbība daudzos jautājumos, kas saistās ar eiro ieviešanu. Nu, vēl te ir, protams, jautājums par ekonomisko politiku. Ir uh, Lietuvas centrāla banka tiešā veidā gan neatbild par to, par to tieši atbild pati valdība. Un uh, gan kā izpildvaru un reiz arī kā likumdevēja tātad parlaments. Nu, te ir skaidri nodalīt šis kompetences un Lietuvas bankai ir savi pienākumi, viņai savs mandāts. Par to arī droši vien bankas priekšsēdētājs varētu jums vēl izteikties. Jā, par šo sadarbību starp Finanšu ministriju un Lietuvas banku. Lietuvas banka, protams, ir neatkarīga iestāde. Mēs esam neatkarīgi no valdības un mēs esam arī daļa no jau Eiropas centrālā banku organizācijas, bet kādā ziņā mēs kā Lietuvas banka darbojamies kā regulators un esam uztraudzības iestāde visai finanšu sistēmai. Tad nozīmē, Mēs arī cieši sadarbojamies arī ar uh, finanšu ministriem. Par monetāro politiku. Nu, jums jau labi zināms, ka šobrīd uh, jau no 94. gada mums ir šis valūta režīms, un tas nozīmē, ka Lietuva ir uh, importējošā valsts mm, val, valūtas ziņā. Val, tad aizņems nav tieši nekāda ietekme uz finanšu ministriju. Par citiem jautājumiem. Mēs ļoti cieši sadarbojamies arī ar finanšu ministru veidojošo fiskālo konsula lomu. Tā ir jauna loma, kas tiek veidot tieši ieviešot šos Eiropas 2-pack un 6-pack, kas tās ir spēkā arī Lietuvā nāko, visticamāk nākošā gada sākumā. Un nu, mūsu kā centrālās bankas loma tieši būs nodrošināt šādu fiskālā konsultācijas, ja fiskālā konsultēšana lomu. Un to mēs arī īstenosim. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks redzēt arī jūs šeit finanšu ministrs, arī vēlos pienoties kolēģu komentāriem, tas, ko jūs dzirdējāt. Mēs apsveicam jūsu smago izvēli, ko esat pieņēmuši, lai iestātos Eirozonā sākot ar 15. gada 1. janvāri. Un es tiešām apliecinu jums savu cieņu visiem jūsu centieniem, ko pēdējo šo gadu laikā esat īstenojuši, lai pārvarētu krīzi. Jūs to šodien vēlreiz pre precīzi atspoguļojāt. Un tas man rosina arī uz dažām pārdomām. Tie skaidri, kas liecina par iedzīvotāju atbalstu eiro ieviešanai. Vairākums ir pret. Tas man nedaudz pārsteidzo. Šīs nopietnas reformas, ko jūs esat īstenojuši pēdējo gadu laikā, tas, protams, bija ļoti smagi. Tāpēc varētu domāt, ka varbūt, ka nepamatoti vai tam līdzīgi kam cilvēki nevēlētos kā tik ļoti nemaz vairs tad iebilst eiro, jo nu, viņam liktos, ka tad tas var būt mazāks loks, bet mēs redzam, ka vairāk mums tomēr pret eiro ieviešanu. Jūs sacījāt, ka jūs arī vēlaties, kad ziņā uzraudzīt cēnu pieaugumu iespējamo. Nu, vismaz tas, ko monitoringu īstenot, vienlaikus skaidrs ir, ka jūs arī vēlaties panākt, lai sabiedrība atbalsta eiro ieviešanu. Mans jautājums būtu vēl plašāks. Protams, ir šī publiskās akcijas un viss, bet kāds jau, protams, priež pēc sava maka, kas parādās vai zūd no viņa maka. Tad eh, parasti īstenībā katrs rēķina tikai īstermiņā. Un varbūt, ka jums vajadzētu vairāk uzsvērt tieši īstermiņa ieguvums, ko cilvēki iegūtu, ieviešot eiro. Otrs jautājums. Jūs runājat par to, ka gan arī Eiropas stabilitātes mehānismā, gan arī banku noregulēšanas mehānismā jūs arī panākat parlamentu atbalstu. Jūs iepriekš zinājāt, ka cik ļoti Eiropas parlaments ļoti aktīvi kritizēja izvēlēto metodi banku noregulēšanas mehānismā, kādā veidā vispār tas tiek ievēdots, jo tas tiek šobrīd balstīts uz starpvaldību vienošanos. Uh, Tādēļ man tomēr ļoti interesētu, kādā veidā jūs personīgi arī rēķināt nākotnē, risinot šīs dažādās problēmas, kāds varētu būt attiecības ar Eiropas parlamentu, gan fiskālā pakta, gan arī e, stabilitātes mehānisma, un tāda arī banku noregulējuma mehānisma ieviešanā. Mēs tomēr vēlētos, lai tik nodrošinātu parlamentu uzraudzību arī nodrošinot Eiropas demokratizāciju. Diemžēl tas šobrīd tā nav ieplānots. Man interesē jūsu vērtējums cik lielā mērā jūs paļauties uz starptautisko valdību risinājumu. Varbūt, ka to varētu arī kaut kādā veidā pārkārtot, un jūs arī kā topošās Eirozonas ministrs, kā nākotnē šāds jautājums labāk varētu risināt, vai jūs piedāvāt kādu citu risinājumu? Paldies, vārds jums, ministra kungs. Paldies, sarežģīt jautājumiem. jauns valodas ieviešana. Varētu dot arī īstermiņa iegūmus, bet tas, protams, ir ļoti ierobežot. Mēs vairāk tieši runājam par pozitīvo ietekmi uz investīciju klimatu uzlabošanu. Tas nozīmē, ka šobrīd investori mūs jau sāk uzlūkot kā Eirozonas valsti no 2015. gada 1. janvāra lai arī nav, protams, nekāds oficiālais lēmums pieņemts. Nu, protams, ka it kā arī nav vairs paliks nekāda izvēle, kā vien pieņemt šo lēmumu. Mēs sagaidām, ka to izdarīs gan komisija, gan Eiropas centrālā banka, ekofin ministri un arī jūs. Jaunais parlaments sasaukums. Jūlijā to izdarīt. šāda veidā investīciju vidas uzlabojums nozīmē arī iegums visiem ilgtermiņā. Īstermiņā mēs nodrošinām uzreiz ietaupījumus. Piemēram, vairs nemaksājot valūtas mājas kursus nodevas. Mēs maksām uzreiz arī zemāks procentu likums. Mēs samazinām riskus devalvācijai, kas ir domāti investīciju atguvi un peļņam Un tas tieši nozīmē tieši iegums īstermiņā, piemēram, septiņos gados. Lietuvas banka ir aprēķinās, tas varētu radīt ieguvumu divu miljardu litu apmērā, kas būtu apmēram 700 miljoni eiro apjomā, kas ir tieši ieguvums. nu, papildus, protams, mums jāsaprot, ka arī varētu būt arī papildus, protams, vēl izdevumi, kā informācija tehnoloģija uzlabošana tam līdzīgi. Tā kā iegūmi ir. Vai cilvēki to visu saprot, un viņi izseko, protams, ka to es nevaru uzreiz pateikt, jo pavisam īstermiņā ir skaidri jūtams, ka jums būs daudz lētāk pieejami kredīti, būs arī uh, mazāk kredīti maksājumi, jūs, piemēram, izņem, to esat paņēmuši uh, nacionālā valūtā un ar fiksēto likmi, arī, piefiks, eh, arī piesaistīt konkrētam indeksam, rādītājam. Tas nozīmēs, ka tas tiek pārskaitīts tad ar, ar eiro mm, bora likmi, un līdz ar to tas uzreiz ir daudz lētāk. Jums nevajadzēs, mm, nevajadzēs doties uz Lietuvu, Igauniju vai Vāciju, uz kādu citu eirozonas valstī. Tas viss būs jau pie jums, Lietuvā, pie mums bet galvenā ieguma, protams, būs ilgtermiņa. Ja mēs par to visu informēsim savu sabiedrību, lai arī viņus pārliecinātu par to. Mēs zinām, ka tas jau bija arī e, līdzīga situācija Igaunijā. Tagad 78% Igauni atbalsta eiro. Un vēlreiz, gan gribētu jūs nedaudz arī labot. Vairums nav pret, viņi ir piesardzīgi, ja kritiski vērtē šādu soli neteiksim, ka viņi arī obligāti iestājas par līta saglabāšanu. Viņi vienkārši vairāk interesējas, kas ir labāks iegums viņiem pašiem. Un viņus varbūt vēl šobrīd nepārliecina, ka tieši eiro ir pareizais risinājums, bet domājam, nu, ka mēs viņus varēsim pārliecināt. Tālāk par Eiropas banku noregulējumu mehānismu un starpvaldību vienošanos. Nu, tas nav tikai starpvaldību uh, nolīgums. Uh, jo te šeit ir tad tikai ļoti ierobežot šī iespēja. Te ir tikai pats pamats noteikts, lai vispār šī mašīna varētu darboties. Bet pati tomēr mašīna kopumā ir visa banku noregulēšanas regula. Un tas ir ceļš, kā jūs to risināt tieši starp padomi un parlamentu. Tad man personīgi būtu ļoti svarīgi, lai viss šis diskusijas un tālākās trialogs arī par banku noregulējumu mehānismu uh, būtu tieši saistīts arī ar vispārējām attīstības uh, diskusijām par uh, starpvaldību nolīgumu piemērošanu un uzlabošanu. Tā kā tas, protams, būs arī jautājums, kā to izskatīs pats parlaments. Viņš tiks iesaistīts šajā procesā. Paldies tālāk, Klīnce kungs. Paldies! Es ļoti labi atceros, ka pirmo reizi devos uz Lietuvu 2006. gadā tad arī pārnošu šis jautājums gan profesoriem, gan studentiem Viļņas universitātē par iespējamo eiro ieviešanu. Toreiz tas likās, ka tas vispār ir nenovēršami, bet nu tas nenotika, jo toreiz netika ievēroti visi kriteriji vēlāk, bet to, tajā brīdī tomēr bija. Bet bija skaidrs, ka inflācijas prognozes bija neapmierinošas, un tā arī izrādījās tiesa. Un inflācija netika ievērota, šis rādītājs. Un tas lielā mērā bija atkarīgs tieši no enerģētikas cenām. Un šodien ir tas pats. Jūs esat ļoti lielā mērā atkarīgi no enerģijas importa. Tieši no Krievijas federācijas. Šodien Eiropas Savienības ārlietu ministri plāno ieviest sankcijas pret Krieviju. Mēs nezinām, vai Krievija arī kaut kādā veidā arī papildus arī nāks arī pretsoļiem, pretpasākumiem. Tas varētu notikt un tad jūs atkal varētu nonākt situācijā, kas jūs nostādīt ļoti lielos sarežģījumos. Gan par energoresursu pieejamību, gan arī to cenu. Vai jums lūdz ir plāns B enerģijai? Kādā veidā to risināt? Lai jūs būtu gatavi iestāties tomēr Eirozonā, lai tā vispār netiktu apdraudēta. Arī to neapdraudētu šīs pasaules politiskās šobrīd uh, situācijas. Tālāk. Pensijas algas uh, valsts sektorā. Jūs sacījāt, ka jūs esat gatavi ieviest zinām mērā progresīvo nodokli, sākot jau nākošo divu, trīs gadu laikā. Jūs bijat plānojuši samazināt pensijas un algas, bet es zinu, cik Lietuvas konstitucionālā tiesa pateica, ka tas nav pieļaujami, ka tas būtu pretkonstitucionāli. Ko tas nozīmē? Vai papildus ieņēmumu, kur jūs cenat radīt, arī mainot fiskālo politiku, ieviešot zināmā mērā progresīvu nodokli? Vai tas tomēr tad gala rezultātā radīja to pašu efektu, ko jūs būtu panākuši īstenot sākotnēji plānoto samazinājumu politiku? Paldies jums, Valf! Mums ir ne tikai plēns B, bet mēs jau esam sākuši arī to ieviest ļoti intensīvi. Kā es sacīju, arī savā ievadrunā mums ir savs plāns arī jau panākt, ka saģinātās gāzes termināls jau uzsāks darbību līdz šā gada beigām. Mēs arī strādājam pie papildus pasākumiem, kādā veidā mēs nodrošinām elektrotīklu sasaisti ar rietumu pasauli, ar Poliju un Zviedriju. Šī saikne, visi šie soļi un daudz citi soļi ir vērsti tieši uz to, lai mēs samazinātu savu pilnīgu atkarību no viena enerģijas avota. Tas ir šobrīd Gazprom. Un tāpat arī elektrības imports no Krievijas. Tā kā īstermiņā mēs esam ļoti strauji uzsākuši darbu pie alternatīvu resursu piesaistes. Uh, arī alternatīvu kanālu izmantošanas. Pats par sevi tas jau nozīmē arī būtisku politisku lomu arī turpmākajās sarunās. Piemēram, to pašu Gazpromu un gāzes piegādēm no austrumiem. Mēs par to domājam, mums arī stratēģija, par kuru runā arī Vērners. Es uzskatu, ka tā vajadzētu darboties. Par ārēju novērtējumu, par šo fiskālo politiku. Jā, konstitucionāla tiesa atzīja, ka mēs nedrīkstam samazināt pensijas. Neparedzot vienlaikus arī kompensācijas nākotnē. Tad ir, mums arī citi konstitucionāls tiesas lēmumi, kas arī vērā. Viņi to pasunāja pirms pirmām divām nedēļām, kurā viņi norādīja, ka ja mēs samazinām, tad ir no pietnī jāparedz arī šāds kompensācijas iespējas, vienlaikus garantējot, ka valsts to spēj nodrošināt. Un nu, tas ir kādā ziņā labs vēstījums mums, jo tas nozīmē, ka mēs varam atrisināt šīs problēmas uh, paredzamā plānotā veidā. Un tieši tā mēs arī plānojam strādāt. Skatīsimies, kāds arī būs turpmākās attīstības tendence un kādā veidā mēs šīs jautājumus varēsim sakārtot, nodrošināt šādu samazinājumu vēlākās kompensācijas, lai arī soli pa soli mēs nodrošinātu šādu mehānismu piemērošanu. Un, protams, ja vien būs kāda vajadzība arī papildus ieviest konkrēts pasākums nākotnē, tas būs jādara nopietnas valdībām, bet tas ir ļoti tālu nākotni, par ko es šobrīd runāju. Un es domāju, ka kaut kas tāds vispār nebūs jādara. Iespējams, ekonomiski man nepiekritīs. viens ir, kā mēs skatām šīs metodas, ko mēs labāk piemērojam. Ja mēs sakām, algu samazinājums ir nelegāls vai legāls, tātad te ir konstitucionāla tiesa atstājusi zināmas arī manevrēšanas iespējas. Viņa runā par proporcionāliem samazinājumiem, kurus var tomēr veikt, ņemot vērā finanšu situāciju Lietuvā. Tas nav tik viennozīmīgi. Tā kā mēs to varam izmantot kā instrumentu, un mēs esam gatavi arī šādu soli spēt un atrisināt to nākotnē. Paldies, un visbeidzot, Igoja kungs lūdzu vēl vādu. Gigolda kungam atslūdzu. Paldies! Priecājos jūs šodien šeit redzēt. Arī apsveicu jūs ar šo lēmumu. Tās labas ziņas visām Eirozonas dalībvalstīm. Tas ir skaidrs signāls, ka Eiropas zona turpina paplašināties. Tas ir nozīmīgs arī politisks signāls, ko mēs nedrīkstam novērtēt par zemu. Paldies jums par šādu lēmumu. Un zināms bažas, es domāju, ir pārspīlētas. Jo mēs ļoti labi zinām arī taču, ka arī jau uh, valodas maiņas mehānisms numur divi un jau reāli nozīmē, ka jūs arī esat iesaistījušies Eirozonā. Jūs papildus tik iegūst arī lemšanas tiesības. Līdz to būtu pārspīlēti vēl un varot atcaucis zināmiem simboliem, un jums nevajadzētu pārāk satraukties par to, es domāju. Galu galā arī sabiedriskās domas aptaujas arī mainās. Ja, piemēram, vāciešiem jūs būtu paprasījuši, vai viņi ir par eiro, skaidrs, ka visi vā, lielākums bija pret eiro ieviešanu Vācijā. Tā, ka tas nav nekāds uh, vispār satraukuma iemesls. Īsts jautājums. Labi, jūs sacījāt, ka jūs arī, protams, iestāties šajā kopējā banku uzraudzības mehānismā. Jūs jau tāpat esat plānojuši un arī jūs esat pienojušies fiskāla paktam. Uh, Kas notiek, kāds ir jūsu pozīcija par finanšu transakcijas nodokli? Vai jūs pievienoties Eiropas vairākuma atbalstam, vai kāds ir jūsu lēmums? Man interesētu, vai esat gatavi arī iesaistījušies pastiprinātās sadarbības mehānismā? Vai jūs atbalstat šādu vispār nodokļu ieviešanu un arī tādu pastiprinātu sadarbību Eirozonas ietvaros? Paldies, Sven! Paldies arī par atzinību. Jā, mēs, protams, ir labi saprotam, ka. Kā Šobrīd faktiski jau mēs esam Eirozonā jau vairākus gadus, sākot no 2002. gada. Un tiešām mēs esam arī e, uzkrājuši nozīmīgu pieredzi, ko nozīmē arī izlēmīga rīcība sarežģītās situācijās. Un kas ir arī ieguvums e, miera laikos. Tā ka tas ir viss tiešām nozīmīga pieredze mums visiem. Par finanšu transakciju nodokli. Mums nebūtu nekāda Eh, izmaiņas šobrīd oficiālā politikā. Mēs ne, nekrasījāmies iepriekš tātad piedalīties pastiprinātā sadarbības procedūrā. Jādomā, ka nu, turmāko mēnešu laikā šis jautājums par finanšu transakcijas nodokli. To droši vien izskatīs arī kāda ekofin sanāksmē. Es redzēju, ka tas ir iekļauts Grieķijas prezidentūras starp kārtībā, kaut kur mājā šķiet jādomā, ka noteikti mēs arī sākosim šo jautājumu un skatīsim, cik, kāds ir progress un kas ir panākts. Nu, cik man zināms, šis progress ir ļoti lēns. Bet, nu, oficiāli nekāda citāda savādāk lēmuma jau nav. Labi, paldies tātošu vārdu Langena kungam. Ļauj īsātāms. Gigolda kungs man lik ierosināja. Līdz ko jau esat kā jaunais 19. Uh, dalībnieks, tad sanāk, kad stājas spēkā jaunie noteikumi par arī Eiropas centrālās bankas pārvaldniekiem, ja valdes sastāvu, jo valdes sastāvu locekļi tiek samazināts. Uh, Es zinu, ka es to atbalstu, bet īstenībā es zinu, ka pašiem finanšu ministriem tas varētu nepatikt, jo tas nozīmē, ka piecām lielām valstīm būs tikai četras balsis un pāriem būs vēl mazāk. Vai panāk kaut kāda vienošanās, kādā veidā šis ritms um, mainīsies, vai tas nozīmē, ka katru mēnesi cits pārvaldnieks iesaistās spēlē, vai par to jūs esat interesējušies? Nē, nu šo atdosim centrālās bankas priekšsēdētājiem, tas ir konkrēts viņa jautājums, domāju. Un tad varbūt arī apkoposim to visu. Jā, paldies. Šis jautājums ļoti labs, un man atbild būtu visam īsa. Nu, pat ja arī vairs konkrētam bankas pārvaldniekam nav uh, balsts tajā brīdī, vienalga viņam nezūd viņa uzņemtās saistības un solījumi. Uh, Un tas arī nākotnē mums visiem jāaptur prātā. Tā ka mēs varam visu sagaidīt tikai, ka šis lēmums par Lietuvas iesaistīšanos Eirozonā, tas balstīsies uz uh, ekonomiskajās konverģences progresu un, un vienādu attieksmi pret visām dalībvalstīm. Cik es zinu, Eiropas centrās bankas uh, valdes lēmumi tiek pieņemti uz vienprātības principu. Nu, un paldies, un ministri, jums varbūt tad noslēguma vārdi. Jā, 20 sekundes tikai, tad paldies jums, uh, godātie deputāti. Jūs esat mūsu pārstāvi Eiropā. Jūs esat paši augstākie Eiropas pārstāvji. Ja? Jūsu politiskais atbalsts ir ļoti nozīmīgs mums. Jūsu personīgais tāpat arī atbalsts. Un ir ļoti svarīgi, lai arī jūsu iespējamais politiskais atbalsts Lietuvas iestāšanā solim Eiropas zonā, Eirozonā arī būtu kā ieteikums un to pārņemt arī jaunais sasaukums, kas balsos par šo jautājumu jūlijā. Tā kā, protams, tas ir interesants arī, šī ir tāds arī politisks lēmums, ka interesanti, kad viens izdiskutē un nākošais parlaments par to nolēm. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai arī pārliecinātu, ka visiem jaunievēlētiem deputātiem būtu šis uh, lēmums viegls un viņi to varētu darīt ar pārliecību, ka mēs esam izdarījuši savu visu mājas darbu, mēs kļūstam par 19 Eirozonas dalībvalstu uzticam partneri. Un paldies, un es arī rēķinos ar jūsu politisko atbalstu. Paldies! Indeed, Mr. Minister. Thank you, Governor. Paldies! Mēs eh, pārtrauksim darbus pāris sekundēm, pirms uh, turpināsim darbu. we move on, Mr. Langen, you are leaving? Werner Langen, vai tu dodies projām? We move on to next item of the agenda. Ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta ceturtā Lietuvas iespējas, iespējamās eiro ieviešanas ziņojuma sagatavojums. Langenkungs ir referents. Lūdzu, Langen. Paldies. Um, mums bija iespēja ar finanšu ministru un bankas prezidentu kungu pārnāt jautājumus. Man ziņojums jau ir pieejams kādu laiku, arī tagad dažādās valodu versijās. 3. mārtā tas oficiāli tika pabeigts. Šajā ziņojumā projektā ir ierakstīts galvenais, ko diskutējām arī tagad uz līdzšinējo ziņojumu pamata ar skaidru jā iestājai, bet ir e, problēmas ar laiku un ar datiem. E, gala dati būs, eh, vai tiek gaidīti tikai mājā, eh, visticamāk. Eh, iepriekš mēs nevaram galu novērtējumu veikt pēc visiem datiem, kas ir mūsu rīcībā. Un pirms mēs šeit tikāmies, bija arī divpusējas sāruna ar abiem kungiem, kurus uzklausījām, un pēc visiem rīcībā esošiem datiem tautsemniecības situācija turpinās uzrādīt stabilizācijas tendenci, nav nekāda pamata šaubīties, ka e, ziemas prognoze varētu pavasarī tikt apstiprinātā, tad mēs varam rēķināties ar to, ka Lietuva ceļā uz eiro drīzāk vēl gūs papildu panākums. Taču Ņemot vērā vēlēšanas, mums savā pēdējā sēdē, eh, visticamāk 7. aprīlī, būs jāpieņem savs atzinums, ko nodosim nākamā parlamenta sasaukumā rīcībā. Tāda, eh, tādas ir objektīvās grūtības. Eh, tātad mums ir diezgan maz laika grozījumiem, kā sekretariāts termiņu ierosināja, bet es es uzzināju, ka ir plaša vienprātība attiecībā uz politisko grupu gribu uh, dot pozitīvu atzinumu Lietuvas iestājai uh, Eirozonā. Un to nevarēsim darīt galvu pār kaklam. Mans ierosinājums būs, ka mēs uh, uz ziņojumu projektu pamatā grozījumus iestrādāt, vai mums būs vajadzīgs referents sanāks, un to pieņemsim uh, izdomāsim, tad, kad būs grozījumi iesniegt, varbūt mēs varēsim arī visu integrēt, pretējā gadījumā vajadzēs to darīt vēl iepriekš. Un dažas īsts piebildes par šo ziņojumu. Uh, uzņemšana Eirozonā tiek uh, rekomendēta pēc esošiem datiem, Lietuva pēc uh, izpild viss konverģents kritērijs, bija arī starptautiskā valūtas fondā atzums ļoti pozitīvs, tātad jauni pozitīvie dati par Lietuvu, tātad arī starptautiskais valūtas fonds, iestāja Eirozonā absolūti neapšauba, pamatoties uz makroekonomiskiem datiem, Lietuvā ir zemā inflācija, pēc 2009. gada tautsemniecības kritumi ir uzrādījusi izaugsme, bezdarbs ir samazinājies, nav spriedzes lita un eiro uh, maiņas kursā, jo līdz jau kopš 22. gada februāra ir piesaistīts eiro. Um, uh, procentu līgums ir zems, māstrīts kriteriji ir izpildīti, nav makroekonomisko nelīdzsvaru. Lietuvas parlaments vairākas likumus jau grozīja janvārī, citi tagad uh, tiks iesniegti, kā dzirdējām no uh, Nacionālas bankas prezidenta, kas attiec uz eiro praktisko ieviešanu, laika grafiks tiek ietverēts, procedūras par uh, pārāk lielu budžeta deficītu 2013. gadā ir izbeigtas, lielā energoetkarā vairāk kārt tika pieminēta, Lietuvai ir plāns, kā samazināt energo atkarību un uzlabot energoefektivitāti. Savā 12. punktā es uz to norādu. Komisija ir pamanījusi, ka tās nesot bijušas divas atomspēkstacijas Ignalinā, bet viena uh, atomelektrospēkstacija ar diviem neatkarīgiem reaktoriem, tā ir taisnība. Mans pēc varam tehniski pielāgot šo punktu, abi reaktoriem bija vairāk nekā 1000 MW uh, jauda, tad, tad liela eh, spēkstacijas, kas Baltijas valstos eh, apgādē ar elektroenerģiju, deva lielu pienesumu pirmo eh, atcelēs 2006. gadā, otru 2009. Es viesojos 2008. gada pavasarī tur ar Rūpniecības komiteju pārliecinājos par to, un es vēl ļoti labi atceros šos izteikums, kolēģi Hārms no zaļiem arī tur bija, ka Krievi Krievs, kas vada šo uh, eh, spēkstaciju inženieris, viņš arī sāka raudāt, kad viņš teica, ka Eiropas Savienība 300 miljonu eiro eh, ir spēkstacija drošībā investējusi. Iepriekš katrā reaktorā bija 30 eh, traucējumu gadījumu gadā, kopš drošības uzlabošanas nebija neviens vai tikai viens, un tagad šis lolotais bērns ko es 30 gadus esmu vadījis un izveidojis, ir jāatslēdz, ka tas beidzot darbojas. Es jums tikai to pastāstu, lai saprastu jūs, ka Baltijas valstīs šī Eiropas Savienības prasība ne visur eh, gūta tādu eh, sajūsmināt atsauksmu, un ka daļa no atkarības no Krievijas energo eh, jomā ir arī saistīta ar šo spēku sacīs atslēgšanu. E, tātad energoatkarība ir pieaugusi tā rezultātā, bet to vairs grozīt nevar, lēms jau pieņemts, taču e, es domāju, ka mums ir jāņem vērā arī šī, šīs atslēgšanas ļoti lielās seks visām Baltijas valstīm. E, ja mēs jau ko kritiski vērtējam 15. punktā, esam pat, pagaidu datus minējuši, jaunāk nebija pieejami Pēc Lietuvas centrālas bankas jaunākiem datiem ir e, e, maz samazinājums likviditātei vērojams, kā bankas prezidents man šodien sacīja, likviditāte tomēr esot stabila. 38,3% eh, vietā, kas manā ziņojumā bija pēdējie dati jaunākie. Jaunākais dats ir 41,2%, tādēļ var teikt, ka likviditāte nav viss samazināta, bet tā ir stabila. Un kas attiec uz iedzīvotājiem, jautājumi bija daudz, pat laban iedzīvotāji ir uh, atturīgi, skeptiski, taču esmu pārliecināts, ka informācijas kampaņa startēs, un tas ir paredzēts vēl pavasarī tagad Lietuvā, un iedzīvotājiem kļūs skaidrs, kādu papildus um, integrācija Eiropā tiek gūta, iestājoties Eirozonā, atšķirībā no tātad tuvināšanās Krievijai, tad, manuprāt, šī problēma nākamo mēnešu gaitā mazināsies. Iedzotāju atbalsts pieaugs. Un pēdējais punkts, kas attiecas uz attiecībām uz Krieviju, Lietuva izdarīja savādāk kā Lietuva un Igaun, kā Igaunija un Latvija, kurā ir vairāk lielākas Krievu minoritātes Lietuvā. Iepriekšējos Krievu iedzīvotājus galvenokārt eh, apgādāja ar Lietuvas pilsonību, tā ka tur eh, integrācija darbojas labāk nekā abās pārējās Baltijas valstīs. Tik tālu es varu ieteikt ar pilnu pārliecību, eh, ka mēs varam rekomendēt Lietuvas uzņemšanu Eirozonā. Paldies! Tagad sociālistu vārdā padara kungam vārds. Un tad Aldis vārdā Tremosas kungs. Jā. Es ceru un gribētu, ka visas Eirozonas varētu tik tīri iestāties Eirozonā kā Lietuva. Visi liberālie, eh, liberālie eh, Eiropas parlamenta deputāti atbalstīs šo ziņojumu. Un Lietuvas ātri iestāja Eirozonā. Langenkungs. Mēs gribam jūsu darbu atbalstīt. Mūsu prāt viss ir kārtībā. Tā kā varam ar jums strādāt. Paldies! Paldies! Zalu, zaļo vārdā. Vesit kungs. Paldies! Arī mēs esam viensprātis ar referenta viedokli, proti, ka Lietuva ir izdarījusi ļoti daudz, lai nonāktu Eirozonā, un paldies referentam par to, ka tas ir skaidri atspoguļojis tekstā Lietuvas ieguldīto darbu, lai atbilstu konverģences kritērijiem. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka joprojām ir problēma. Jūs eh, droši vien arī jau nojaušat to. Jūs savā eh, sarunās arī daudz to pieminējāt, proti, ka ir iespējas, ka radies eh, jauns kurviņu konverģences kritērijs, proti, ka Lietuvā ir jāatjauno atomelektrostacija, lai varētu ievērot Eirozonas kritērijus. Mūsuprāt, uh, tas uh, nekādā gadījumā nedrīkst būt saistīts ar šiem jautājumiem. Tas uh, galīgi netiecas uz šo tēmu, un mēs atsakāmies atbalstīt ziņojumu, kas atspoguļo to, ka kodola enerģija būtu atslēga uz iestāšanos eirozonām. Mēs saprotam, ka situācijas ir dažādas un sarežģītas un ka ir nepieciešams nodrošināt elektroenerģijas sistēmu sasaisti un lielāku efektivitāti, nepieciešama attīstība, taču izmantot šo brīdi, kad Lietuva iestājas eirozonā, lai mudinātu uz kodolu programmas atjaunošanu, mums šķiet pilnīgi nepieņemami. Mēs tādēļ vēlētos līdzsvarotāku enerģētikas jautājumu iztirzājumu un tādēļ uzskatām, ka vajadzētu izvairīties no šī jautājuma izskatīšanas, turpretim vajadzētu atspoguļot emigrācijas jautājumu, proti 500 tūkstoši jauniešu pametuši Lietuvu pēdējo gadu laikā, lai dotos strādāt citur ekonomisko apstākļu spiesti. Un vēlos teikt jā Lietuvas iestājai kopumā, bet nē kodolu kritēriju iekļaušanai šeit. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Pāris vārdu, lai papildinātu to, ko teicu jau iepriekš, kad uzdevu jautājumu ministra kungam. Uh, Tas bija mans personiskais viedoklis, kā arī manas politiskās grupas viedoklis. Mēs atbalstām šo ziņojumu, kas attiecas uz enerģētikas jautājumiem. Jāteic, ka Lietuva tieši ļoti atbalsta alternatīvos energoresursus. Lietuva pati meklē citus līdzekļus enerģijas ieguvēju kas attiecas uz pārējiem jautājumiem um, par krievu minoritāti, jāteic Lietuvā tā ir vismazākā no minoritātēm. Paldies, tagad dodu vārdu referentu kungam. Zaļo kolēģis pilnīgi pārprat mani. Ne ziņojumā, ne citur ir rakstīts, ka uh, kodola enerģija ir nepieciešama Es tikai eh, lūdzu saprast, ka energo jautājumi nav tik vienkārši atrisinājumi, tādēļ, ka divas spēkstacijas ir tikušas atslēgtas, ne vairāk, ne, ma ne mazāk. Kā nākotnē Lietuva un visas Baltijas valsts savu energo, eh, savas elektroenerģijas vajadzības apvienās, tam pašam jāizlem. Tad paziņojumā par to nekas nav teikts, vispār nekas. Es tikai teicu, ka atkarība no. Krievijas gāzes piegādēm ir eh, palielinājusi kopš spēkstacija atslēgšanas, tādēļ uh, Mums ir īpaši jāizprot Baltijas valstu energopolitisko situāciju, tikai to es teicu. Es tikai negribēju, um, lai tiktu aizmirsts, ka Eiropas Savienībai bija sava daļa šīs sarežģītās energo situācijas izveidošanā, un tādēļ es to iekļāvu 12. punktā. Um, ehm, Otrakārt, kas attiec uz jauniešiem. Nu, pat vēlreiz apskatījos 2014. gadā eh, statistikas pamatrādītājus pirmajā pusgadā, pirmajā ceturksnī Lietuvā ir eh, viens no lielākajiem skolas beidzēju skaits Eiropas saimnībā sieviešu starpā 94,5%, vīriešu starpā 92%. Tas nozīmē, ka izglītība ir ļoti augstā līmenī un tas jauniešus stimulēja sarežģītā uh, ekonomiskā situācijā e, emigrēt uz citiem Eiropas Savienības reģioniem. Esmu pārliecināts tomēr, un to var teikt arī par abām pārējām Baltijas valstīm, e, šī tendence atkal pagriezīsies, tik līdz ekonomiskā situācija uzlabosies. Esmu pārliecināts, ka situācija ilgstoši tāda nepaliks, tādēļ esmu arī šajā ziņā optimists. Paldies! Paldies! Werner. <clears throat> Grozījums eh, varēs iesniegt līdz 20. martam, apspriešana būs 7. aprīlī, balsojums ekon komitejā 7. aprīlī un saprotam iemeslu dēļ balsojums plenārsēdē nav paredzēts. Kā jūs visi zinat, ekonomiskais dialogs pa uh, viedokļu apmaiņā ar Moskoviči kungu ir atlikta ceturto reizi jau. Līdz ar to šīs dienas sanāksme beidzās. Paldies! Rīt tiksimies atkal pulksten deviņos no rīta, lai debatētu par Horvātijas iestāju un eh, arī nodokļu jautājums. Paldies, tiekamies rīt atkal.